Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu apsēdieties. Pēc pusminūtes sāksim darbu. Un mēs šo laiku ievērosim ļoti precīzi. to see you. Uh, dear colleagues. Dārgie kolēģi. Jā, esmu pareizi sapratis, varam ķerties pie darba. Šī ir kopīgā parlamentārā asamblēja, parlamentārā tikšanās, kas ir ārkārtīgi svarīga mums visiem, visai Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība un Rietumbalkāni. Es vēlējos jums pastāstīt, ka ir pieejams uh, sinhronais tulkojums 21 oficiālajā Eiropas Savienības valodā. Tas ir uh, normāls režīms. Es vēlējos atvainoties maltiešu kolēģiem, jo šodien nav pieejams tulkojums maltiešu valodā. 22. Parasti mēs nodrošinām tulkojumu 22 vai pat 23 eh, oficiālajās valodās komitejas sanāksmēs un eh, plenārsēdēs, bet šodien ir arī papildus valodas - horvātu, bosniešu, sērbu un eh, maķedoniešu, melnkalniešu un horvātu. Tātad vēl papildus piecas valodas. Jūs eh, varēsiet tad paši izvēlēties eh, nepieciešamo kanālu, lai klausītos tūkojumu tajā valodā, kurā vēlaties. Un, protams, varat izmantot austiņas. Pašā sākumā vēlējos pateikt, ka esmu ļoti priecīgs jūs sveikt Eiropas parlamentā. Un mums, protams, ir jāatminas mūsu kopīgie pienākumi, proti piedāvāt Eiropas perspektīvu Rietumu Balkānu valstīm. Sākumā vēlos pateikties Ungārijas Nacionālajai asamblējai un tās prezidentam Lāšlo Koveram, kas sēž man blakus un viņš kopīgi ar mani vadīs šo plenāru sesiju. Tāpat vēlējos pateikties visu Eiropas Savienības dalību valstu nacionālo parlamentu dalībniekiem un arī parlamentu priekšsēdētājiem protams, ir ieradušies arī parlamentārieši no Rietumbalkānu parlamentiem, un viņi ir ieradušies uz Briselo kopīgi ar mums apspriestos par integrētāku Eiropu, tādu Eiropu, kuras sastāvā ietilpst Rietumbalkāni. Un visbeidzot, Vēlējos arī jums stādīt priekšā mūsu kolēģis no Eiropas parlamenta. Nu, es jums tagad nevaru teikt laipni lūgti, jo mēs visi esam uh, namatāvi un namamātes šiem viesiem no Rietumu Balkāniem. Un esmu ļoti priecīgs, ka mēs visi šodien varam piedalīties sanāksmē. Uh, Kopīgās parlamentārās sanāksmes eh, ir Eiropas interparlamentārās sadarbības fundaments. Tā ir tāda tipiska sadarbība. Un šādas sadarbības formas kļūst aizvien nozīmīgākas, ņemot vērā to, ka spēkā ir stājies Lisabonas līgums. Eiropas parlaments eh, ir uh, cieši apņēmies piedāvāt šo nākotnes perspektīvu Rietumbalkānu valstīm. Kopš Saloniku samīta 2003. gadā Eiropas Savienības durvis šīm valstīm vienmēr ir bijušas atvērtas. Atcerēsimies, kas notika pagājušā gadā, jo tika ieviests bezvīzu režīms Melnkalnes un Serbijas pilsoņiem kā arī pilsoņiem no kādreizējās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas. Tāpat mēs runājam par vīzu liberalizāciju Albānijā un Bosnijā, Hercegovinā tad, kad visi priekšnosacījumi tiks izpildīti, arī šīs valsts pilsoņi, eh, tad arī Kosovas pilsoņi varēs baudīt eh, bezvīzu režīmu priekšrocības. Arī Serbija un Horvātija uh, spēr milzīgus vēsturiskus soļus uz priekšu. Tadičkungs, Jusupovičkungs, uh, ir piedalījušies vairākās sanāksmēs, un viņi patiešām pierādīja, ka arī viņiem ļoti tuvu sirdī ir šī Eiropas integrācija. Un tā kādreizējie ienaidnieki tagad dzīvo miera apstākļos un sadarbojas savā starpā, lai garantētu izaugsmi un labklājību šajā reģionā. Un mēs redzam, ka šāda attīstība īstenībā ir vērot visā Eiropas kontinentā pēdējās desmitgadēs. Uh, Eh, jūs varat atcerēties Francijas-Vācijas samierināšanos, eh, Vācijas-Polijas samierināšanos un arī citu valstu uh, attiecību maiņu. Pagājušā gadā Melnkalnē arī tika piešķirts kandidātu valsts status, un e, valsts dara patiešām ļoti daudz, lai beidzot varētu veikt pēdējo soli, proti iestāties Eiropas Savienībā. Un tas ir ļoti būtiski nevien šīm divām valstīm, bet arī visai Eiropas Savienībai un arī reģionam, kurā tās atrodas. Bet nestoties uz veikto progresu un uh, veiktajām reformām, jo projām pastāv daudz uh, izaicinājumu, kas šausta šos reģionus. Uh, tur ir līdzīgas problēmas, ir jāveic uh, tieslietu reformas, jācīnās pret noziedzību, korupciju un ir jāturpina uh, samierināšanās, kā arī aktīvi jāsadarbojas ar uh, Hāgas kara noziegumu tribunālu. Mēs esam norūpējušies par eh, politiskās nestabilitātes zīmēm, ko redzējam šajā reģionā. Uh, Bosnijā un Hercegovinā joprojām kopš oktobra vēlēšanām nav izveidot valdība, un Albāniju piemeklēja politiska krīze, kas ir ielgusi gandrīz divu gadu garumā. Horvātijas un Maķedonijas uh, valdības ir apņēmušās organizēt jaunas vēlēšanas, un, protams, uh, tas apgrūtina reformu procesu, ir uh, grūti veikt sarunas un ievērot tādu atbilstīgu kalendāru visiem veicamajiem darbiem. Bet, protams, tas ir demokrātisks veids, kā varētu risināt problēmas. Jā, demokrātijas principi šajās valstīs ir iedzīvināti, bet eh, nestoties to, tur joprojām ir daudz grūtību. Un, protams, eh, ir eh, jāveic lik likumdošanas pārņemšana, ir jāparūpēs, lai tā atbilstu arī akī komunitēri, un ir jādomā par šo kopīgo Eiropas Savienības mērķi, ir jābūt konstruktīvai sadarbībai starp valdību un opozīcijas partijām. Un viens no mūsu galvenajiem izaicinājumiem uh, nav saistīts ar Rietumbalkānu reģionu, jo Eiropas Savienībā ir vērojams tāds nogurums no vairākiem paplašināšanās raundiem. Mums ir jāturpina pārliecināt pilsoņi par paplašināšanās ieguvumiem. Tie ir uh, pilsoņi, mūsu pilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi, un es domāju, ka tā ir ļoti būtiska mūsu paplašināšanās stratēģijas daļa. Uh, un visu Balkānu valstu nākotne arī ir atkarīga no tā. Šodien uh, būs. Uh, Darbs tiks sadalīts divās darba grupās, tās abas sāks uh, savu darbu pulkstenis piecos. Pirmā runās par sadarbību brīvības, tiesiskuma un drošības telpā. Tas uh, ir temats, kas ir atrunāts arī Lisabonas līgumā. Un otrajā darba grupā tiks runāts eh, par uh, pilsoņu integrāciju un kultūras daudzveidību. Protams, eh, tie ir jautājumi, kas ir jārisina nevien Rietumu Balkānos, bet arī Eiropas Savienībā. Mums vienmēr jāatminas tik būtiski jautājumi, kā pilsoņu integrācija nedrīkst uh, tapt atstāt novārtā. Protams, uh, tajā pašā laikā cienot arī kultūru daudzveidību. Mēs esam tikušies nevien, lai veiktu domu apmaiņu, mēs vēlamies uzlabot arī parlamentārās kontrolas priekšrocības runājot par integrācijas procesu, jo aktīvāks būs šīs debates, jo uh, veiksmīgāka būs arī Eiropadoma, kas ir paredzēta jūnijā. Tā ir ļoti būtiska Eiropadoma. Un uh, ņemot vērā uh, savu gūto pieredzi, es saprotu, ka šis uzdevums ir grūts, bet ņemot vērā pašreizējo attīstības līmeni, viss šis integrācijas integrācijas ceļš īstenībā ir atmaksājis ar uzviju. Protams, mums ir jācenšas šo Eiropas perspektīvu padarīt konkrētu un taustāmu, lai, tās, lai tā pārvērstos realitātē. Un lai valsts varētu iestāties Eiropas Savienības Savienībā eh, jau tādā paredzamā nākotnē. Dārgie kolēģi, es vēlējos teikt, ka tikko esam eh, sākuši darbu, jūs ar darba kārtību varat iepazīties, jūs zinat visu programmu un eh, rītdien Orbana kungs, Ungārijas premjerministrs, arī pie mums ieradīsies šajā pusgadā Eiropas Savienībā ir tieši Ungārijas prezidentūra, un tāpat pie mums ir radīsies arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs eh, Barozo kungs. Tātad tie ir īpašie viesi, ko varēsim sveikt rītdien. Bet tagad ar lielu gandarījumu vēlos pie mums sveikt Ungārijas parlamenta priekšsēdētāju eh, Laslo Koveru. Laslo, lūdzu jums vārds. Tisztelt elnök úr, Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi! Lūdzu, ļaujiet man jūs eh, ļoti sirsnīgi sveikt Eiropas parlamenta vārdā un Ungārijas parlamenta vārdā. Vēlējos pateikties arī parlamenta prezidentam Ieržiem Buzekam par uh, to lielisko gaisotni, kādā līdz šim norisinājās mūsu sadarbība. Sadarbība starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem ir būtiska Eiropas Savienības uh, turpmākās integrācijas sastāvdaļa. Pateicoties šādai sadarbības formai, mēs varam runāt par jautājumiem, kas uh, nodarbina mūsu visu prātus. Uh, Es esmu priecīgs, ka pie mums ir ieradušies viesi no Rietumbalkāniem un citām valstīm, un šodien mēs nerunāsim par Ungārijas prezidentūru, bet mēs uzskatām, ka tie jautājumi, ko apspriedīsim šodien, ir nozīmīgi visā Eiropas Savienībā. Kultūras bagātības aizsardzība, dažādu tautu līdzās pastāvēšana. Uh, Tie ir temati, kas, protams, mums ir uh, izšķirīgi svarīgi. Tas uzlabo visu kontinenta konkurēt spēju. Samierināšanās, uh, es domāju, ka Eiropas integrācijas process ir viens no uh, šīs samierināšanās spilgtākajiem piemēriem. Eiropas Savienības vēsturē uh, ir vērojami daudz posmi. 2004. gadā bija liela Eiropas Savienības paplašināšanās, tā turpinājās 2007. gadā, un es ceru, ka arī mūsu draugi no Rietumbalkānu valstīm arī drīz varēs sev saukt par Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tagad tāda personiskāks dabas piezīme. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības integrācijas process izdosies un vienlaicīgi tas nozīmēs, ka beidzot mēs būsim pārvarējuši to nelāgo mantojumu, ko mums atstāja otrā pasaules kara vēsture. Kā jau teica parlamenta prezidents, šodien mēs runāsim par uh, diviem tematiem, proti pirmām kārtām par sadarbību tieslietu drošības un brīvības telpā. Mēs runājam par dažādu iestāžu, par policijas sadarbību un uh, tālāk runāsim par pilsoņu integrāciju, par kultūras daudzveidību un izglītības iespējām. Ungārijas parlaments līdz šim ir mēģinājis darīt eh, visu, kas ir tā spēkos, lai atbalstītu Rietumu Balkānu valstis. Viens no piemēriem ir tas, ka ir uh, tikuši noslēgti vairāki divpusēji nolīgumi ar Rietumu Balkānu uh, valstīm. Tādā veidā mēs varējām gūt pietiekam daudz pieredzes un uh, dažādas komitejas var sadarboties. Ir paredzēta arī uh, parlamenta priekšsēdētāja konference tieši Rietumbalkānos un pēdējo gadu laikā uh, tika ļoti daudz runāts par Rietumu Balkāna uh, reģionu integrāciju un ir bijusi ļoti dzīvīga viedokļu apmaiņa. 2004. gadā bija pirmā parlamenta priekšsēdētāja konference un 2006. gada maijā bija parlamenta priekšsēdētāja konference, kurā piedalījās arī parlamenta priekšsēdētāja no Eiropas Savienības dalību valstīm. 2009. gadā eh, bija vēl viena konference, un eh, nākamo ir paredzēts rīkot nākamā gada rudenī. Es ceru, ka kolēģi to mm, tā, tā bagātīgi apmeklēs. Dāmas un kungi, pēc šiem īsajiem ievadvārdiem es vēlējos teikt, ka es šo sanāksmi vadīšu kopīgi ar Buzeka kungu, un pirmais uh, uzstāsies, uh, pirmā uzstāsies uh, Luka Bebiča, kolēģi no Horvātijas parlamenta, un es vēlējos teikt, ka Eiropas integrācija nenozīmē nevien dalībvalsts statusu Eiropas Savienībā. Nē, mums ir jārunā arī par reģionālo sadarbību. Uh, Tieši tādēļ ir eh, ļoti svarīgi izkopt labas attiecības eh, gan reģionālā līmenī, gan arī ehm, runājot par kultūras dimensiju. Mums, protams, ir jābūt labai sadarbībai Un eh, noslēgumā novēl mums visiem veiksmīgu darba cēlienu. Paldies! Paldies! Godāmie kolēģi, tagad es vēlētos jūs iepazīstināt ar eh, tiem, kas, eh, tos, kas šeit sēž šajā zālē, ar mūsu debašu noteikumiem. Kā jau Kovera kungs pirms eh, brīža minēja, ir paredzēti divi runātāji. Luka Bebičs, viņš ir no Horvātijas parlamentā, mēs ar viņu iepazināmies pirms dažām stundām un arī apspriedām uh, daudz interesantu lietu. Tāpat arī uzstāsies Soņas Bizerko kundze, kas ir uh, Serbijas Helsinku cilvēktiesību komitejas eh, pārstāve. Bet, godāmie kolēģi, es vēlējos teikt, ka šīs dienas debatēs mēs uh, vēlētos, lai jūs uzstājaties, bet, ja jūs vēlaties uzstāties, tad jums ir jāizpilda veidlapa, kas ir paredzēta tieši trešdienas, 13. aprīļa, apvienotās parlamentārās asamblējas sanāksmē. Šīs veidlapas ir atrodamas jau uz jūsu galdiem. Tātad lūdzu aizpildiet tās, un tad, eh, pamatojoties uz šiem lūgumiem, mēs arī sagatavosim runātāju sarakstu. To darīs eh, konferences sekretariāts. Tagad jūs varētu sākt mums iesniegt šīs veidlapas. Un otrs svarīgs jautājums, ko vēl gribēju pieminēt. Uzstāšanās laiks, kas jums ir atvēlēts, ir trīs minūtes. Tātad, ja jūs vēlaties piedalīties diskusijās, jums tiek atvēlētas trīs minūtes. Trešais noteikums mazliet sarežģītāks. Ja jūs vēlaties eh, iejaukties debatēs un uzdot kādu jautājumu jebkuram no šiem runātājiem, kas uzstājas, tad jūs varat eh, pacelt zilo kartiņu. Tas nozīmēs, ka jūs izteiksieties pēc zilās kartiņas noteikumiem. Jūs drīkstēsiet runāt 30 sekundes, un jūs uzdosiet jautājumu, kuru savukārt atbildēs šis runātājs, kam šis jautājums tika uzdots, un arī viņam tiks atvēlētas 30 sekundes. Tādā veidā mēs mēģinam nodrošināt dzīvāku diskusiju. Es eh, ceru, ka jūs sapratāt šo zilās kartiņas procedūru. Tātad, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu runātājiem, kas konkrētajā brīdī runā, jūs varat pacelt zilo kartiņu. Tagad sāksim ar pirmo runātāju. Tas ir mūsu uh, viesrunātājs, un viņš ir Luka Bevičs, kas ir Horvātijas parlamentā spīkeris. Thank you. Priekšādātāja kungs, Buzek kungs. Ungārijas parlamenta priekšādātāja kungs, Kover kungs, godāmie kolēģi, draugi. Es ar ļoti lielu prieku pieņēmu šo uzaicinājumu piedalīties apvienotajā parlamentārajā sanāksmē. Tādējādi man būs iespēja augstu Eiropas Savienības amatpersonu klātbūtnē pastāstīt par ekonomisko attīstību um, Eiropas dienvidu austrumos. Horvātijas parlaments ļoti atbalstīja, ļoti mm, priecājās par Eiropas parlamentu atbalstu Horvātijas uh, iestājas procesā. 16. Znači, Februārī uh, tika pieņemts attiecīgs progresa ziņojums par Horvātijas iestājas procesu. Tas nozīmē, ka esam sasnieguši jau uh, pēdējos metrus šajā garajā ceļā, kas sākās pirms gandrīz desmit gadiem. Es esmu ļoti labi sapratis, ka mēs šajā ceļā neesam devušies vieni paši. Mums uh, ir jāsasniedz šis mērķis, mēs esam apņēmības pilni to darīt, tad pabeigt sarunas līdz šī gada jūnijam. Lai izpildītu šo mērķi, mums vēl ir jānoslēdz septiņas sadaļas. Mēs esam apņēmušies to izdarīt. Horvātijas iestājas sarunu veiksme vienlaicīgi ir arī Eiropas Savienības veiksme, Eiropas Savienības pilsoņu uh, darba rezultāts. Tas dod labas cerības arī pārējām valstīm šajā reģionā. Horvātija cer, ka sarunas par iestāju Eiropas Savienībā, kas drīz tiks pabeigtas, ļaus eh, valstīm dienvidu, Eiropas dienvidu austrumos iet pareizajā virzienā. Horvātijas modelis un sarunu pieredze ir ļoti labs rādītājs šim reģionam. Šis reģions un reģionālā sadarbība ir Horvātijas ārlietu politikas eh, kruspunktā. Uh, Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt eh, labas kaimiņu attiecības ar visām valstīm šajā reģionā. Tādējādi mēs varēsim dot ieguldījumu miera, stabilitātes un labklājības veicināšanā šajā reģionā. Bez tam, ņemot vērā šo pieredzi un zināšanas, ko esam guvuši eh, sarunās par iestāju Eiropas Savienībā, mēs būsim gatavi atbalstīt pārējās valstis šo valstu ceļā uz Eiropas Savienību. To mēs varēsim darīt gan divpusējās attiecībās, gan arī uh, attīstot dažādus uh, daudzpusējus projektus, piemēram, CEFTA projektu. Tāpat arī uh, mēs uh, piedalāmies reģionālajā sadarbības padomē. Tā arī sastāda ļoti nozīmīgu daļu uh, Horvātijas ārpolitikā. Dienvidu austrum Eiropa sāk saprast, kādas ir šīs vērtības. Mūsu sadarbība ir visaptveroša. Mēs ietveram gan tiesiskumu, policiju, eh, tiesas cīņu pret eh, organizēto noziedzību un korupciju. Es vēlētos izmantot šo izdevību, lai pieminētu pašus svarīgākos ekonomiskos rādītājus, jo tie norāda pār ekonomisko sadarbību reģionā. Dienvidaustram Eiropā šīs ekonomiskās izredzes pašlaik ir pavisam savādākas nekā pirms desmit gadiem. Šeit ir 20 miljonu patērētāju tirgus, un sadarbība šajā tirgu uh, sākās balstoties uz pamatiem, kas tika ielikti ar CEFTA projektu. Protams, ka IKP uz vienu iedzīvotāju ir samērā zems, bet mums ir ļoti liels potenciāls izaugsmēji. Šīs uh, ekonomikas ir vienas no dinamiskākajām Eiropā, un tieši tāpēc mēs arī uzskatām, ka varam nodrošināt daudz zināšanu. Šeit parādās arī iespēja jaunām investīcijām, tīpaši, ja runā par uh, infrastruktūru un enerģētiku. Šis reģions būs daudz pievilcīgāks Eiropas investoriem ar katru soli, mūsu eh, turmākajā integrācijā. Viens no lielākajiem reģiona izaicinājumiem ir nodrošināt progresu ekonomikā un arī ilgspējīgu attīstību, jo tas būs garants mieram un stabilitātei. Uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, lai izpildītu savus mērķus. Dati par tirzniecību starp šīm Eiropas valstīm norāda uz to, ka ekonomiskā sadarbība ir laba starp kaimiņu valstīm. 2010. gadā tirzniecība starp Horvātiju un šī reģiona valstīm sasniedza 2,5 miljārdus eiro, kas ir apmēram 10% no kopējās Horvātijas tirzniecības ar visām pasaules valstīm. Horvātijas tirzniecība attiecībā uz eksportu un importu ir pārpalikumā. Tas nozīmē, ka mēs eksportējam vairāk, mēs eksportējam 1,6 um, miljardus eiro un importējam 812 miljardus eiro. Mums ir jādomā arī par labāku transportu šajā reģionā. Horvātijas republika, ņemot vērā visas iespējas, turpinās uh, būvēt pan-Eiropas koridoru. 5C. Šis koridors iet cauri mūsu valsts teritorijai. Pašlaik mēs gatavojamies būvēt kopēju tiltu uh, uh, Horvātija un Bosnija tātad kopīgi ceļ tiltu pār savas upi. Mēs apsveicam šos pūliņus, ko redzam eh, Bosnijā Hercegovinā attiecībā uz uh, ceļa būvi, kas arī ietilps pieminētajā koridorā. Es vēlētos atgādināt, ka Serbijas un Slovēnijas uh, dzelzceļš Arī attiecībā uz šo dzelzceļu Horvātija cenšas noņemt eh, dažādas administratīvās barjeras, lai šis dzelzceļš varētu sastādīt daļu no koridora. Tāpat ir jāpie, jāpiemina JNAAF eh, naftas potenciāls, jo tiek eh, nodrošinātas dažādas naftas pārstādes rūpnīcas Bosnijā-Hercegovinā. Uh, Tad, kad būs sasniegta vajadzīgā kapacitāte, JNAAF varēs nodrošināt uzglabāšanu dažādiem naftas derivātiem šajā reģionā. Enerģētikas jomas potenciāls ir saistāms arī ar gāzes cauruļu vadu. Nozīmīgs solis šajā jomā, protams, ir Dienvidu Austrum Eiropas enerģētikas kopienas izveide. Es vēlētos teikt, ka Horvātija saskata lielu ekonomisku potenciālu pārobežu projektos, kas tiek īstenoti Donavas stratēģijas un Adrijas jūras iniciatīvas ietveros. Attiecībā uz Reģionālās sadarbības padomi Horvātija atbalsta šāda veida sadarbību, jo uh, tā liek uzsvaru uz konkrētiem projektiem. Mēs vēlamies uzsvērt arī, ka visām reģiona valstīm vajadzētu uz vienlīdzīgiem pamatiem piedalīties šādos projektos. Attiecībā uz CEFTA projektu es vēlētos norādīt, ka reģionālajai sadarbībai ir ļoti liels potenciāls Donavas reģionā. Šīm reģionam ir ārkārtīgi liela nozīme. Tieši tāpēc ar lielu entuziasmu Horvātija ir atbalstījusi un arī piedalās Donovas stratēģijas īstenošanā, ko virz uz priekšu Eiropas Savienība. Mēs uzskatām, ka tas ir labs un strateģisks ietvers sadarbībai šajā reģionā. Horvātija uzskata, ka šāds, šāda daudzpusēja pieeja rada labus pamatus šī reģiona labklājībai un drošībai ļoti svarīgi reģionālās politikas instrumenti, kas pierāda Horvātijas aktīvo lomu šajā reģionā, noteikti ir arī uh, konference, kas nesen not, notika Dubrovnikos. Tā bija konference, kas notika no 4. līdz 6. aprīlim, un tur tika runāts par tirniecību un investīcijām starp ASV un Dienvidu Austrumu Eiropu. Reģionālā sadarbība būs viena no galvenajām Horvātijas ārpolitikas prioritātēm. Es ar prieku varu apstiprināt, ka Horvātija turpinās spēlēt nozīmīgu lomu uh, reģionālās attīstības un attiecību stiprināšanā starp šī reģiona valstīm. Tas būs balstīts arī uz politisko dialogu un spēcīgākām attiec attiecībām starp valstīm. Paldies Bebiča kungam, un uh, nākamā izteiksies Soņa Bizerko. Viņa ir cilvēktiesību eh, komitejas, Helsiņu cilvēktiesību komitejas eh, vadītājs Serbijā. Paldies, godātais priekšsādātāji, parlamenta deputāti, mīļie draugi. Paldies par to, ka uzaicinājāt mani kā viesi šajā te apvienotajā parlamentārajā sēdē. Es augstu vērtēju šo iniciatīvu organizēt šo, uzda, šo pasākumu. Paldies arī Eiropas parlamentam par to, ka tas izrāda savu interesi par šo reģionu. Paldies arī Eiropas komisijai, jo tas ir ļoti svarīgi reģionu progresam. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir pie, panākusi tādu punktu savu attiecību attīstībā ar šo reģionu, kad ir nepieciešama jauna pieeja šīm valstīm, kas gadiem ilgi ir mēģinājušas sasniegt kandidātu valstīm nepieciešamos kritērijus. Es gribētu jums pastāstīt tādēļ, kādēļ šī jaunā pieeja ir īpaši svarīga šim reģionam, reģionu labklājībai un arī svarīga Eiropas Savienībai. To sakot, es gribu uzsvērt, ka tās tēmas, kuras apspriedīs šīs dienas darba grupas, proti sadarbība brīvības, drošības un tiesiskuma jomā un arī pilsoņu integrācija, šīs tēmas ir ārkārtīgi aktuālas Rietumu Balkānu integrācijas kontekstā. Taču, lai šīs tēmas tiktu izskatītas pareizajā perspektīvā un pareizajā kontekstā, mums ir ļoti skaidri jāizprot, kāda ir patreizējā situācija reģionā. Situācija mūsos izraisa lielas bāžas jo, diemžēl, dažas no valstīm reģionā joprojām nav sasniegušas priekšnoteikumus patiesai demokrātiskai sabiedrības konsolidācijai, un tādēļ ne, nenotiek normalizācija attiecībās starp šīm valstīm. Kāda ir patreizējā situācija? Bosnija un Hercegovina ir ieslīgusi iekšējā krīzē, lielākoties tādēļ, ka ir iekšējā politika, kas eh, nedarbojas pārāk labi. Maķedonijai ir strīds ar Grieķiju, eh, šīs attiecības ietekmē Maķedonijas identitāti, valstisko identitāti, un eh, tas grauj Maķedonijas iespējas iestāties Eiropas Savienībā. Kosovā situācija ir līdzīga. Starptautiskās tiesas spriedums Hāgā ir apstiprinājis, ka Kosova vērtiesības būt par neatkarīgu valsti, taču nekas pagadām nav mainījies. Joprojām notiek e, e, cilvēku orgānu kontrabanda Kosovā, kas grauj tās reputāciju. Melnkalnei e, demokrātiskā konsolidācija uzlidojas, un šī valsts šobrīd attīstās labāk nekā citas. Tā virzās uz dalību NATO un Eiropas Savienībā daudz straujāk nekā Serbija. Dāmas un kungi, mums ir jāpatur prātā, ka notiek divi paralēli procesi. Pirmkārt, valsts konsolidācijas process, otrkārt, pāreja uz daudzpartiju demokrātisku sistēmu un tirgus ekonomiku. Abi šie procesi notiek lēni, varbūt pārāk lēni Ja mēs runājam par pirmo procesu, tad mums jāapzinās, ka dažas no šīm valstīm, kā es jau norādīju, joprojām ir vārgas un eh, tām ir daudz šķēršļu demokrātiskajā attīstībā. Ja mēs runājam par pāreju uz demokrātiju no autoritāriska režīma, tad tas ir ļoti sarežģīts. Formāli pastāv da, vairākas partijas, taču praktiski tās nedarbojas. Daži no pagātnes panākumiem ir nosvītroti jauno ideju vārdā, un antikomunisms tiek lietots kā tāds aizbildinājums, lai e, sludinātu arhaistiskas ide ideoloģijas. Visumā jāsaka, kā demokrātiskās vērtības, politiskais plurālisms, brīvais tirgus e, ir vēlamas parādības, bet praksē vēl nedarbojas reģionā ir nepieciešams mainīt attieksmi pret kaimiņiem. Serbija joprojām cenšas būt dominējošā valsts. Belgradas politika kavē demokrātisko konsolidāciju un kaimiņa attiecību veidošanu. Līdz ar to sadarbība nevar notikt produktīva un iestāja Eiropas Savienībā NATO tiek kavēta. Uh, patreizējie serbu politiķi, vadītāji nesaprot, kāda varētu būt šī sadarbība Eiropas perspektīvā pēc divus desmitgadus pēc Dienvidslāvijas sabrukšanas. Tas ir ļoti ilgi, kā tas velks. Mm, starp šīm valstīm e, ir intensīvi reģionāli kontrakti, kontakti arī augstākā līmenī, taču Serbija joprojām uzskata, ka robežas vēl nav galīgas. Bosnija un Hercegovina ir īpaši riskantā situācijā jo ir dažādas uh, ses sesionistiskas tieksmes. Serbijas vadība uzskata, ka Bosnija-Hercegovina būtu jāpārdala. Uh, šobrīd uh, situācija ir mainījusies. Serbija ir vienīgā valsts šajā reģionā, kas joprojām nav izlēmusi, kāda būs tā nākotne, vai tās nākotne būs Eiropā vai tas augtajos austrumos. Serbijas pozīcija joprojām ir starp abām šīm te vienībām. Uh, vēl gribu pastāstīt par dažām uh, Eh, problēmām. Serbijas politikā trūkst atklātības un godīguma attiecībā pret kaimiņu valstīm, kas ir suverēnas valstis. Sadarbībā zinām, eh, ir zinām uzlabojumi sadarbībā ar Hāgas tiesu. Eh, ir šie visi noziedznieki, kas tiek meklēti šobrīd, un situācija, kā tas notiek, ir diezgan satraucoša. Eh, Dienvidslāvijas eh, kara, Dienvidslāvijas ehm, armija ir lielā, tiesa, lielā mērā vainojama pie Balkānu iekšējiem kariem, noteikti vainīgie ir jāsoda. Bez tam ir jārunā arī par attiecībām starp eh, dzimteni Serbiju un diasporu, proti pārējām valstīm, kur dzīvo Serbi. Melnkalnē viņu ir īpaši daudz. Uh, Ja mēs runājam par ekonomisko situāciju, tad reģionu negatīvi ir ietekmējusi globālā finanšu un ekonomiskā krīze. Iekšējās problēmas katrā reģionu valstī mm, un arī Belgrādas attieksme pret šīm valstīm ir galvenie krīzes pastiprinošie apstākļi. Pateicoties Eiropas Savienībai un tās izvirzītiem noteikumiem, daudz kas pozitīvs ir noticis Taču Rietumbalkoni vēl nav izpildījuši pilnībā savu potenciālu, jo to politiskie vadītāji nav pietiekami politiski atbildīgi un arī ir plaša korupcija. Aizvien skaidrāks kļūst tas, ka reģionam trūkst kapacitātes politiskās atbildības un politiskās kultūras, lai ieviestu Eiropas darba kārtību, standartus un kritērijus. Un tādēļ, manuprāt, ir nepieciešams uzsākt jaunu pieeju attiecībā pret šo reģionu no Eiropas Savienības puses. Intensīvāk, tiešāk un ar lielāku izdomu ir jāizdomā stratēģijas attiecībā pret šo reģionu. E, protams, ka tas ir vieglāk to pateikt nekā izdarīt, un tomēr esmu pārliecināta, ka vienīgais veids, kā vērst par labu patreizies nepatīkamās tendences un mazināt nacionalistiskās, hegemonistiskās tieksmes, ir tās, ka visām valstīm pēc iespējas drīzāk tikt piešķirts kandidāts status. Uh, uz attiecīgiem noteikumiem. Un šie noteikumi jāizvirza lielākoties pret tiem, kas traucē reformām savās valstīs un kaimiņu valstīs. Uh, Ja mēs runājam par Bosniju, Hercegovīnu un Maķedoniju, tad ir ļoti svarīgi stiprināt drošību un stabilitāti, tāpat arī atrisināt robežu jautājumus un valstiskumu jautājumus. E, nobeigumā gribētu uzsvērt sekojošo. Politiskās elites un pilsoņu darba kārtība šajā reģionā nevienmēr sakrīt kandidātu valsts statusu vēlas lielākā daļa Rietumbalkona iedzīvotāji. Viņus satrauc lielās ekonomiskās, sociālās problēmas, kādas ir viņu valstīs šobrīd. Viņi vēlas ne tikai pirmsiestāšanās fonds, kaut arī tie ir ļoti svarīgi. Kandidātu valsts status būtu vēl daudz kas vairāk. Tas palīdzētu pilsoņiem uzņemties atbildību, risināt prioritārās problēmas, domāt par to, kā mazināt jaunu sociālā radikālisma vilni. Ir ļoti svarīgi viņiem skaidrot Eiropas idejas, jēdzienus, vērtības un pienest tos tuvāk visiem pilsoņiem, kas dzīvo šajā reģionā. Tas nebūs viegli. Cita starpā Eiropa pati šobrīd pārskata dažus no pamatjēdzieniem. Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka tiesiskums, cilvēktiesība ievērošana, demokrātija, plurālisms, uh, mm, ir tādas vērtības, kas ir dziļi jāiesakņo visās šajās sabiedrībās. Un visbeidzot, ir ļoti svarīgi, lai Balkānu valstis justu, ka tās piedar šai vienotajai Eiropiskajai ģimenei. Un tikai šajā ģimenē šīs reģions un tās, tā valstis, tāpat arī pilsoņi varēs atrast, ja nevis labāko, tad optimālo risinājumu savām vitālajām interesēm. Paldies par uzmanību! Much, Lielas paldies Biserko kundzei par šo prezentāciju. Gribētu atkārtot. Godātie deputāti, dalībvalstu deputāti, Eiropas parlamenta deputāti var piedalīties debatēs. Ja jūs vēlaties izteikties, lūdzu aizpildiet pieteikumu, anketu, kas atrodas jums uz galda, un pieprasiet šo uzstāšanās laiku. Norādiet, ka gribat runāt trešdien, 13. aprīlī, plenāra sesijā. Uh, noteikti uzrakstiet savu vārdu un arī uzrakstiet, kādu parlamentu jūs pārstāvat. Katram tiks dotas trīs minūtes. Ja jūs vēlties lietot zilo karti, tad, acīm redzot, jūs uzdosiet jautājumu kādam no ievadrunu runātājiem, taču šos jautājumus viņi atbildēs debašu beigās. Ja jūs gribat tātad viņiem uzdot jautājumu, tad vēlāk paceliet zilo karti. Bet tagad sāksim debatas. Pirmais runātājs būs Austrijas Bundesrāts Austrijas parlamenta pārstāvis Stefans Šenachs. Lūdzu. Godātais priekšsēdētāj kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Varbūt Tā ir ļoti skaista zīme, ka tieši Austrijas deputāts drīkst pirmais izteikties uh, šajās debatēs, ņemot vērā Rietumu Balkānu, Austrijas, kā arī Ungārijas vēsturi, jo uh, visu šo trīs reģionu uh, vēstures nav atdalāmas viena no otras. Un īstenībā mēs Austrijā sakām, ka Rietumu Balkāna sākas jau pie Vīnes centrālās dzelzceļa stācijas. Uh, Eiropas Savienība uh, bez Rietumbalkānu valstīm ir kā māja bez jumta. Rietumbalkāns, Rietumbalkānu reģions Eiropas Savienībai ir īpaši nozīmīgs. Uh, tas atrodas tu mūsu sirdī. Ja tur valda miers un stabilitāte, tad mums ir jā jāsaprot, ka mieres un stabilitāte valdīs arī visā Eiropas Savienībā, un, protams, tieši tādēļ Rietumu Balkānu eh, reģionu ir jāintegrē Eiropas Savienībā. Protams, mēs saprotam, ka problēmas ir ļoti daudz šķautņainas un ļoti atšķirīgas, atšķirīgs tas līmenis vai eh, tas atspēriem punkts, eh, kāds ir šo valstu rīcībā. Protams, ir ārkārtīgi daudz jautājumu, un ir jāņem vērā arī Uh, šīs valsts konstrukcijas uh, Bosnijā, uh, valsts drošības problēma Kosovā un vēlējos atsaukties uz to, ko teica kolēģe, kas vada Helsinku komiteju. Es vēlējos pateikt, ka kā austrietis es ļoti bieži apmeklēju Rietumbalkānu valstis. Tomēr eh, ir atšķirības eh, starp to, ko vēlas pilsoņi un eh, ko vēlas politisko lēmumu pieņēmēji. Belgradā tas ir ļoti uzkrītoši, jo saka, ja, ja, piemēram, pilsoņi vēlas doties uz Serbiju, kādēļ viņus tur nevarētu doties un kādēļ politiķi mēģina šos jautājumus tā nodalīt. Mums ir arī jāapzinās, ka jaunatnē ir nepieciešams perspektīvas. Rietumu Balkānu jauniešiem tās ir jāredz, jo eh, tādā veidā mēs varam vērsties pret nacionālismu, jo nacionālisms pēdējo uh, gadu laikā tur ir ļoti daudz. Uh, izpostīs. Protams, mums ir jāatceras arī šīs Habsburgu dinastijas uh, domas par visu reģionu un tajā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Es esmu ārkārtīgi uh, priecīgs par to, ka šis nelaimīgais vīzu režīms beidzot ir ticis atcelts. Tas bija vienkārši absurdi, jo vecvecāki varēja stāstīt saviem mazbērniem, no nu, Tīto laikos viss bija tik skaisti, tad mēs varējām pa visu Eiropu ceļot un mums nevajadzēja nekādas vīzas. Uh, Tieši tādēļ ir ļoti labi, ka bezvīzu režīms beidzot tiks ieviests. Protams, ir nepieciešama arī tiesiskā drošība, ir enerģiski jācīnās pret uh, organizēto noziedzību. Un eh, es vēlējos pateikt, ka mēs eh, esam pieredzējuši arī ļoti daudz sieviešu tirsniecības tieši Ukrainā un Moldovā. Protams, ir jāparūpēs arī par mazākumu tautību tiesību ievērošanu. Un, uh, Protams, mums ir jāparūpējas arī par šo samierināšanos. Tas ir svarīgi raugoties arī vēsturiskā rakursā. Tieši tādēļ es esmu pateicīgs Ungārijas prezidentūrai un Eiropas parlamentam par to, ka tiek organizēta šāda tikšanās, un man ir viens liels lūgums. Nevajadzētu tagad pateikt, ka uh, katrai Rietumbalkānu valstī ir jāgaida uz nākamo, tā tad eh, katra pakāpeniski var iegūt šo uh, iestājas perspektīvu, bet tas viss var notikt ļoti atšķirīgi. Nu, kas, piemēram, notiek Maķedonijas gadījumā vai Melnkalns vai Albānijas gadījumā, viss šīs valsts nevar sa samest vienā katlā. Tādēļ mēs varam rūpēties arī par attīstību atšķirīgiem iestājas tempiem. Un īstenībā glāze ir pa pusē pilna, nevis pa pusē tukša. Paldies, paldies, dargais kolēģi, saka priekšsēdētājs. Un vēl papildus informācija. Jūs uz šī ekrāna zāles priekšā varēsiet redzēt uh, runāšanas laiku. Un nākamais uzstāsies Lords Baunēs no apvienotās karalistas. Lorda palāts, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāja kungs, un Es gribētu pateikties arī Ungārijas prezidentūrai par šīs sanāksmes organizēšanu, par šo tēmu, kas ir ļoti svarīga. Un es domāju, ka ir ļoti vietā, priekšsēdētāja kungs, ka jūs atgādinājāt mums par Eiropas Savienības pienākumu attiecībā pret Rietumbalkānu valstīm. Jūs teicāt, ka durvis joprojām uz Eiropas Savienību ir atvērts. Es domāju, pienācis laiks ieļot eņģes. Uh, jo mēs esam dzirdējuši, ka daudz labu lietu notiek šajā reģionā un šķiet, ka Eiropas Savienības darba kārtība tomēr kaut kā uh, Uh, krīt uz leju uh, prioritāšu sarakstā šajā reģionā. Un arī komisija īpaši ar šo jautājumu pēdējā laikā nenodarbojas. To var saprast, ņemot vērā tās ekonomiskās problēmas, ar ko Eiropas Savienība saskars patreiz. Bet es domāju, ka mums vajadzētu izrīt spiedienu uz mūsu valdībām, jo Ja mūsu draugi Rietumbalkānos uzskatīs, ka mēs esam zaudējuši savu entuziasmu, tas varētu radīt nopietnu seku šajā reģionā. Es saprotu, ka Eiropas Savienība nevar būt visur un uh, visu laiku, tādēļ ir jānosaka prioritātes. Tajā pat laikā nevienmēr mums tas izdos pietiekami labi. Tādēļ ierosim trīs lietas. Pirmkārt, ja Rietumbalkānos mums būtu galvenais jāraugās, lai tiktu ievērots tiesiskums, tiktu novērst e, likuma pārkāpumi. Protams, nevar izdarīt visu vienlaicīgi visur, bet, kā es teicu, ir jānosaka prioritātes reģionā un uz tām arī jākoncentrējas. Tāpat ir jāpastiprina mūsu atbalsts Bosnijai Hercegovinai, un es gribētu uh, pieminēt um, Lorda Ashtona rakstu, kas tika publicēts vakar, un tur tika minētas vairākas uh, problēmas, un tika norādīts, ja mēs situāciju nerisināsim, tad tas varētu nozīmēt uh, soli atpakaļ. Un vispēcot. Man šķiet, ka tiešām ir ļoti žēl, ka joprojām nav atrasts risinājums attiecībā uz uh, bijušās Dienaslāvijas republikas Maķedonijas valsts nosaukumu. Es negribētu mest akmeni neviena dārziņā, bet es domāju, ka ja 26 valstu demokrātijas um, um, nespēja izdarīt pienācīgo spiedienu uz vienu no 27 demokrātijām, tad man šķiet, ka mēs neesam spējīgi ne tikai veidot plašāku Eiropu, bet ir jāapšauba vispār mūsu ārējās politikas nozīme. Paldies! Paldies! Kolēģi, paldies, ka jūs arī ievērojāt atvēlēto uzstāšanās laiku, kas nevienmēr ir raksturīgi mūsu kolēģiem, un paldies arī par jūsu komentāriem. Tālāk es došu vārdu Eiropas parlamenta deputātam no zaļo uh, politisko partiju grupas Junačekas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Tāpat kā iepriekšēji runātāji gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par to, ka Rietumbalkāna integrācijas jautājums ticis identificēts kā galvenā prezidentūras prioritāte, jo šķiet pēdējā laikā eh, šim jautājumam ir tik pievērst pārāk maz uzmanību. Un gribētu atgādināt, ka eh, Saloniku vienošanās 2003. gadā joprojām ir spēkā. Uh, Un tādēļ es tiešām augstu vērtēju Ungārijas prezidentūras paveikto šai sakarā. Savā uzrunā es gribētu pieskarties galvenokārt eh, vienai no šīm valstīm, par kuru esmu arī referente, tas ir Kosova. Un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, jau um, Soņa Biserko pareizi norādīja, ka Rietu-Balkānu valstis ir piederīgas Eiropas ģimenei, un Eiropas Savienībai vajadzētu nokritīt no saviem pleciem šo nogurumu un varbūt pat apnikumu, kas tiek vērojams, un varbūt izpildīt arī dažus dotos solījumus. Tāpat vajadzētu pabeigt arī miera projektu, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi Rietumu Balkānos. Un gribētu vērsties pie saviem kolēģiem no dalību valstu parlamentiem. Tas ir par vīzu režīmu dialogu ar Kosovu. Jūs zinat, ka visu pārējo Rietumu Balkānu valstu pilsoņi var brīvi uh, ceļot pa visu Eiropas Savienību trīs mēnešus. Un vienīgā, kur ir ļoti daudz jauno cilvēku, kur, kas, kas ļoti augstu vērtē Eiropas Savienību. Kosova šīs valsts pilsoņiem nav atļauts brīvi ceļot pa Eiropu. Es zinu, ka piecas dalība valsts joprojām nav atzinušas šīs valsts uh, oficiālo pastāvēšanu, bet ja mēs padomāsim par tiem jaunajiem cilvēkiem, kuru vecāki un vecvecāki varēja brīvi ceļot līdz pat Jugoslāvijas pastāvēšanas beigām, iedomājieties, kas notiktu ar jums, ja jūs pēkšņi aizliegtu izbraukt no savas valsts, kura piedevām vēl ir tik maza. Cik daudziem no mums patīk ceļot, iekāpt vilcienā, autobusā vai sēsties pie automašīnas stūras un atklāt, kā cilvēki dzīvo citās valstīs. Patreiz Eiropas Savienība zaudē atbalstu mūsu idejai Kosovā. Es jau ļoti bieži esmu kritizējis šo situāciju, bet gribētu tiešām vērsties pie tiem kolēģiem, it īpaši tiem, kuri aktīvi iesaistās uh, ārlietu jautājumos savos parlamentos. Lūdzu, iztriec spiedienu saviem ārlietu ministriem, lai uzsāktu dialogu par vīzu režīmu atvieglošanu ar Kosovu, jo tas nozīmē gan ceļošanas brīvību, gan arī drošumu Eiropā jo tad mēs varētu pieprasīt Kosovai uzlabot atbilstošās uh, procedūras un, un struktūras un tam līdzīgi. Paldies! Paldies! Tālāk Austrijas Nacionālā rāte Wolfgangs Grosbuka kungs. Godātais priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Jautājums, par ko šobrīd spriežam, um, runā par uh, Rietumu Balkāniem ceļā uz labāk integrētu Eiropu. Es domāju, tas ir pierādījums tam, ka šī vēlme uh, tiek uztverta nopietni, un mums pašiem Eiropas Savienības interešu vārdā ir jāparūpējas par to, lai Rietumu Balkānu valstis vai nu ātrāk vai vēlāk izpildot visus priekšnosacījumus varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, Eiropas Savienība tika uh, veidota kā miera projekts uh, un, protams, tā balstījās uz integrāciju. Tas ir patiešām būtiski, un tam ir jābūt mūsu interesēs, un mums tas ir jāpierāda Rietumbalkānu valstīm, uzņemot tās savā saimē. Dāmas un kungi, mēs nevaram pieļaut jau kādreiz piedzīvotās kļūdas, proti, ka mēs tur uzstājamies kā tiesneši, kā skolotāji vai pat inkvizitori, un visu viņam rādām ar pirkstu un sakam, kas viņiem ir jāsaka, kas viņiem ir jādara, un mācām politiķus. Labāk ir sniegt viņiem padomus, konsultācijas, konsultēt un palīdziet šajā grūtajā ceļā no totalitāras sistēmas pāriet uz demokrātiju. Es vēlējos eh, dažus vārdus eh, bilst tieši par Albāniju. 2009. gadā man bija tas gods ECO īpašās eh, misijas ietvaros veikt vēlēš, vēlēšanu novērošanu šajā valstī. Es tur varēju sadarboties ar ļoti pieredzējušiem kolēģiem. Vēlēšanas bija demokrātiskas, jā, tur bija arī dažas kļūmes, tās mēs atzīmējam, bet lielos vilcienos varam teikt, ka tika ievēroti daudzi Eiropas Eiropas Savienības prasību standarti. Albāniju daudzi tagad minēja kā piemēru, runājot par cīņām starp opozīciju un valdību, bet es vēlējos uzsvērt, ka demokrātijā ir jāpieņem vēlēšanu rezultāti, un mēs nedrīkstam šo valsti paņemt kā ķīlnieci, eh, un tie, kas eh, neatzīst šo vēlēšanu iznākumu, nedrīkst šo valsti paņemt ķīlnieces statusā. Un mums ir patiešām situācija jāvērtē objektīvi, to mēs esam šīm valstīm parādā. Un nevajadzētu citas valstis apzīmēt kā tādus priekšzīmīgus teicamniekus un citus uh, uzskatīt par grēkāžiem. Uh, Mums īstenībā bija nepieciešams par simts gadiem vairāk, lai beidzot sasniegtu demokrātiju, un tagad mēs gribam, lai viņi dažu gadu laikā sasniegtu to pašu, sasniegtu tos pašus standartus, kurus mums vajadzēja sasniegt daudz ilgākā laikā. Mums patiešām ir jāizmanto pareizais acu mērs, mums ir jāvērtē eh, šie procesi objektīvi. Demokrātija. Uh, notiek nevis smadzenēs, nē, tā dzimst tieši sirdī, un, protams, šāda dzimšana prasa ilgāku laiku, un mums vienkārši ir jābūt iecietīgiem pret šiem procesiem, un ir jāparūpēs, lai šo valstu pilsoņu sirdīs atmostos demokrātija, un es domāju, ka īstenībā visas Rietumu Balkānu valsts piedara Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies! jūs pacēlāt zilo kartiņu, tad tagad dod jums 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšsēdētāji, Buzaka kungs. Es gribētu uzdot jautājumu Sonjai Biserko kundzei, kas pārsteidz mūs ar ļoti līdzsvarotu uzrunu, sniedzot analīzi par situāciju Rietumbalkānos. Bet Es gribētu vaicāt par reliģisku ko sadalījumu, ja tā varētu teikt. Es zinu, ka ir um, Eh, divas baznīcas, kas netiek atzīts. Es runāju par uh, Melnkalnes uh, pareizticīgo baznīcu no vienas puses un Maķedonijas uh, pareizticīgo baznīcu un Serbijas patriārhs ļoti aktīvi uh, centās likvidēt, zinām, šķēršus attiecībā uz Kosovu. Es gribētu dzirdēt no jūsu puses, vai kaut kas būtu jāsaka uh, par šo situāciju arī patreiz. Un ņemot vērā to, ka man ir šī izdevība izteikties, es gribētu uh, pieminēt problēmu ar Maķedonijas nosau valsts nosaukumu, un man ir priekšlikums. Saukt šo valsti par mūsu Maķedoniju, naša Maķedonija. Un es domāju, tad tas atšķirs šo mūsu Maķedoniju no Grieķijas Maķedonijas, un tas varbūt varētu būt uh, risinājums, un izēja no šīs strupceļa, lai pātrinātu Rietumbalkānu integrācijas procesu. Paldies, tas bija nedaudz garāk nekā 30 sekundes, bet ļoti interesanti. Uh, vai jūs, uh, Biserko kundze, varētu atbildēt, lūdzu? Paldies par šo jautājumu. Es gan nebiju par to tā koncentrējusies, bet man šķiet, ka Eh, pareizticīgo baznīca ir viens, viena no tādām vēsturiskām institūcijām, ne tikai reliģisks institūts, eh, kas ir cieši saistīta ar serbu identitāti. Un pareizticīgo pasaulē jūs zinat, ka šīs baznīcas ir ļoti tādas nacionālas un ja netiek atzīta šī baznīca, tad eh, tas eh, ļoti negatīvi ietekmē attiecīgās eh, valsts tautu. Un es domāju, ka Maķedonijas pareizticīgo baznīca, kā arī Melnkalns pareizticīgo baznīca, tiešām pārstāv attiecīgās tautas. Un, ja runājam par Romānijas pareizticīgo baznīcu, tie ir tieši tas pats. Es domāju, ka Serbijas pareizticīgo baznīca varētu spēlēt svarīgu lomu it īpaši, ja patriārhs uh, turpinās uh, likvidēt esošos šķēršus, tomēr līdz šim viņš ir darījis tikai to attiecībā uz Kosovu. Es ļoti ceru, ka viņš to pašu darīs arī attiecībā uz Maķedoniju un Melnkalnu, un vismaz uz to mēs ļoti ceram. Es nezinu, vai tas notiks pietiekami drīz un ātri. Es gribētu varbūt vēlreiz uzsvērt nepieciešamību tiešām uzturēt progresu šajā reģionā, lai mm, novērstu šo robežu konfliktu. Un es domāju, šis kandidātu status piešķiršana varētu būt šāds nepieciešamais progress, uz ko valstis gaida, un mums ir vajadzīgs šis ietvars, lai veidotu sistēmu. Patreiz tikai tiek pieņemti likumi, kas netiek īstenoti, un man Šķiet, ka bez tām ir ļoti svarīgi iesaistīt pilsonisko sabiedrību un tās organizētās grupas, jo e, šie proeiropeiskie spēki varētu ļoti veiksmīgi arī izdarīt spiedienu uz valdību. Un es domāju, šāda jauna veida pieeja e, varētu nodrošināt nepieciešamo progresu. Paldies! Paldies, gribētu atgādināt, ka jūs varat pacelt zilo kartiņu, lai uzdot jautājumu arī jebkuram citam runātājam no saraksta. Tālāk došu vārdu Ungārijas parlamenta pārstāvim mūsu kolēģim Ričardam Horšika kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Kā mēs redzam, plecām, tad pēdējo mēnešu laikā ekonomikas jautājumi atrodas Eiropas eh, darba kārtības eh, prioritāšu augšgalā. Tajā pat laikā ekonomiskajām problēmām nevajadzētu aizēnot paplašanāšanās procesu. Es domāju, ka Eiropas Savienībai uh, ir jātur durvis vaļā attiecībā pret tām valstīm, kas ir izpildījušas kandidātu valstīm noteiktos kritērijus un kas atbalsta Eiropas uh, vērtības. Ungārijas prezidentūra ir apņēmības pilna arī turpināt paplašināšanās procesu, tādēļ mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, Eiropas komisiju un attiecīgajām kandidātu valstīm, lai šo procesu virzītu uz priekšu. Priekšsēdētāja kungs, mums ir liels prieks, ka iestāšanās sarunas ar Horvātiju ir nonākušas noslēguma fāzē. Ir panākts būtisks progress vairākās jomās. Tomēr ir vēl neatrisināti jautājumi kandidātu valstīs, kā arī te daži dažās valstīs ir jāpieliek pūls, lai uzlabotu pārvaldību, eh, tiesiskumu, pātrinātu ekonomiskās reformas un pilnveidotu šo valstu spēju pieņemt un īstenot Eiropas akī. Ja mēs sniegtu mērtiecīgāku tehnisko palīdzību pēc iespējas ātrāk, tad Eiropas Savienība varētu dot būtisku ieguldījumu kandidātu valstu atbalstīšanā. Un tad, kad eh, tā uh, Horvātija būs izpildījusi visus kritērijus, tad es domāju, tas būs ļoti pozitīvs signāls pārējiem Rietumbalkāniem un dos ieguldījumu situācijas stabilizēšanai visā reģionā. Šāds Horvātijas pozitīvais piemērs iedvesmos pārējās valsts reģionā tiekties uz Eiropas standārtu izpildi. Priekšsēdētāja kungs, man šķiet ir svarīgi pasvītrot, ka konkrētu reformu īstenošana sniedz eh, taustāms rezultāts iedz, iedzīvotājiem Maķedonija, Serbija, Melnkalne. Eh, šīs valsts sāka baudīt bezvīžu režīmu 2009. gada novembrī. Tas pats attiecās uz Bosniju Hercegovinu, kas eh, sākās šis režīms 2010. gadā. Mēs, protams, novērojam arī to, ka vīzu liberalizācijas perspektīvu vajadzētu saglabāt visām Rietumbalkānu reģionam. Un ir ļoti svarīgi, lai jebkuri pasākumi šajā jomā balstītos uz dalību valstu konkrētiem sasniegumiem. Eiropas Savienība ir tā, kas var veicināt politiskās un ekonomiskās reformas, kas bruģē ceļu stabilitātei un uz plaukumā visā reģionā. Paldies! Paldies, kolēģi! Dorisa Pakas kundze vēlējās tagad izteikties. Viņa ir no ETP grupas. Un e, tad pēc trim minūtēm došu vārdu Kačinkungam. Nu, pirmās dāmas tomēr. Paldies priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi! Eh, varbūt, ka daži jau uh, no jums to zin, ka eh, es 29 gadus jau ļoti daudz interesējos par Rietumbalkānu valstīm. Es uh, ciešu līdz ar šīm valstīm, priecājos līdz ar tām, un es esmu sarūktināta par to, kas tur notiek. Uh, protams, ir daudz iemeslu arī priekam, bet palūkoties uz Bosniju, Hercegovinu, Maķedoniju, Kosovu, es varu teikt, ka man Ah, ir ļoti žēl, ka šiem cilvēkiem nav labākas dzīves. Bosnijā un Hercegovinā viņiem nav pietiekami labu uh, politiķu, kas beidzot varētu paņemt rokās stingri šos vadības grožus un pārvarēt etniskos konfliktus. Šajā valstī dzīvo trīs dažādu tautību pārstāvji. Uh, Un ir daudz cilvēku, kas tā īsti nepiedara nevienai nacionalitātei, bet viņi visi ir Bosnijas Hercegovinas pilsoņi, bet daži politiķi to nevar pieņemt. Viņi izmanto šo etnisko piedarību savām spēlītēm. Jā, Daytons nolīgums pielika punktu karam, bet neradīja fundamentus tādai mierīgai un saskanīgai līdzās pastāvēšanai. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāveic daudz vairāk pūliņu, lai piespiestu politiķus rūpēties eh, par pilsoņiem, strādāt pilsoņu labā, nevis tikai savās interesēs, jo eh, mē, ja mēs domājam par izglītību Bosnijā, Hercegovinā, eh, kas tad investēs šajā valstī, ja jauniešiem nebūs labas eh, izglītības un pēc tam darba perspektīvas? Mēs jau esam ļoti daudz darījuši, un es esmu pateicīga, ka komisija pēdējā laikā ir tik daudz runājusi par izglītošanos šajās valstīs. Runājot par Kosovu, jā, vienmēr ir jāskatās uz kaimiņiem, ir jāturpina dialogs ar Sērbiju, un tam ir jātiek papildinātam ar konkrētiem piemēriem, jo ir jāparūpēs par cilvēku mierīgu līdzās dzīvošanu. Mēs runājam arī par Albānijas mazākumtautību. Mēs eh, vēlamies, lai šie cilvēki varētu eh, mierīgi dzīvot cits citam līdzās. Nedrīkst būt tā, ka Serbija vēlas iestāties Eiropas Savienībā, bet nevar izkopt normālas attiecības ar Sērbiju saviem kaimiņiem, nemaz nerunājot par valsts statusu atzīšanu. Un kas Maķedonijā notiek? Maķedonija cieši jau ilgāk nekā desmit gadus. Tas ir kauna traup, traips arī mūsu sejā. Nevar būt, ka šāda kaimiņu valsts joprojām sastops ar tik milzīgiem šķēršļiem savā ceļā uz Eiropas Savienību. Īstenībā. Uh, Eh, runājot par nosaukumu, eh, varbūt, ka mums vajadzētu pateikt eh, arī grieķiem, ka viņiem ir jāpiekāpjas, un mēs nedrīkstam maķedoniešiem atņemt viņu identitāti, tā viņiem ir jāsaglabā. Es esmu patiešām priecīga, ka Horvātija apņēmīgi iet pa šo ceļu un ir gatava um, uh, izpildīt arī ļoti ambiciozus mērķus. Īstenībā tik ambiciozi mērķi netika nosprausti ne uh, Bulgārijai, ne Rumānijai. Horvātijai mēs uzstādām šo latiņu ārkārtīgi augstu un drīz tā pārliks pāri pēdējai latiņai un varēs cienīgi iestāties Eiropas Savienībā. Tagad uh, jā, es varēju vēl runāt par Albāniju, bet, lai mm, pārāk mēs atdusmot priekšsēdētāju, es tagad beigšu savu uzstāšanos. Paldies! Paldies! Nākamā būs uh, Rudols Zīsī kundze no uh, Grieķijas parlamenta lūdzu. Jūs ja jūs uzstājoties, pieceltos kājās, tad būtu daudz jaukāk, jo tad jūs varētu arī labāk saredzēt. Kundze, vai jūs varētu piecelties kājās? Ļoti jauki, tagad es jūs varu ļoti labi redzēt. Nu, es atvainojos, ka lūdzu jums, jū, jums piecelties kājās. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es sākumā vēlējos eh, Grieķijas delegācijas vārdā jūs sveikt par uh, iniciatīvu, kur uzņēmāties. Eiropas Savienības politiskā vēsture ir uh, piedzīvojusi vairākas paplašināšanās kārtas, un mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība nav tikai tādu bagātu rietumu valstu klubiņš. Nē. Mums ir jārunā par kopīgu politisko savienību, un ja kāds vēlas kļūt par Eiropas Savienības uh, daļu, iestāties šajā saimē, ir jāievēro pamatiesības, demokrātijas principi, cilvēktiesības un, protams, ir jābūt labām attiecībām ar kaimiņu valstīm un visām citām valstīm. Priekšsēdētāji kungs, Grieķija ir viena no tām valstīm, kurā mēs atbalstām Rietumu Balkānu valstu iestāju Eiropas Savienībā. Mēs pat esam bijuši tādi kā pionieri šajā jomā. 2003. gadā Grieķijas prezidentūras laikā mēs to skaidru un gaiši pateicām. Tas bija viens no mērķiem. Mēs skaidri formulējām šo vīziju. Mēs vēlējāmies, lai lielā Rietumu Balkānu valstu saime iestātos mūsu saimē. Protams, ir daudz problēmu, ir uh, iekšpolitikas problēmas, uh, dažādi trūkumi. Un, ja jūs man atļausiet, es vēlējos pateikt ka valstīm ir grūtības sasniegt nosprostos mērķus. Tādēļ esam ārkārtīgi priecīgi par iniciatīvu sarīkot šādu konferenci. Mēs atbalstām to, lai līdz 2014. gadam Rietumu Balkānu valstis varētu iestāties Eiropas Savienībā. Tika jau minēti uh, dažādi jautājumi, un tos nedaudz papildināšu arī no savas puses. Runājot par Maķedonijas nosaukumu, mēs Maķedoniju esam atbalstījuši arī grūtos laikos, snieguši valstī palīdzīgu roku, runājot par valsts uh, rekonstrukciju, atjaunotni, bet joprojām pastāv daudz pārpratumu, ņemot vērā dažādas politiskas notikumus. Mums ir jāsadarbojas, un mums ir ļoti konkrēti jāpasaka, ka Maķedonija ir jāizpilda konkrēti priekšnosacījumi, lai varētu uzsākt iestājas sarunas. Un, protams, ir arī um, jānogludina dažādi negludumi, arī tajā skaitā nosaukuma problēma. Ir jāatrod tāds risinājums, uh, kuram varēs piekrist visi. Jā. Yeah. Atcerēsimies, ka pie mums ir finanšu krīze un citas krīzes, un varbūt tādēļ integrācijas process nero, nerorisinājās pietiekami ātri. Es vēlējos pateikt, ka ir arī vēl daudz jautājumu, kas tiks apspriesti smalkāk darba grupās eh, - brīvības, tiesiskuma, drošības telpa, eh, organizētā noziedzība, cilvēku tirzniecība, nelegālā imigrācija. Jā, tie jau ir konkrēti jautājumi, kas tiks apspriesti vēlāk. Prezidenta kungs, eh, kolēģi, kolēģis, es vēlējos pateikt sekojošo. Eiropas Savienībai ir jāparāda, ka mēs visi kopīgi varam ieviest šos tīziskuma principus un vēlamies Rietumbalkānus uzņemt Eiropas Savienībā. Mums ir jāparūpējas arī par to, lai kopējās, kopējās ārējas drošības politikas tendences tiktu realizētas. Mums ir jāpadziļina labā sadarbība ar šīm valstīm arī tādu labu kaimiņu attiecību vārdā ir jāprūpējas par solidaritāti šajā reģionā. Ir nepieciešama vīzija, ir uh, uh, jārīkojas, mums ir jābūt arī tādiem uh, radošākiem un entuziastiskākiem. Nevar visu risināt tādā tehniskā aspektā. Paldies, paldies par jūsu uzstāšanos, un nākamais runātājs būs no Lietuvas parlamenta, no Seima, eh, Pavilas Andriju Kaitis, lūdzu. Dēkoju, pirmininkē. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par man sniegto iespēju pārstāvēt Lietuvu šodien Eiropas parlamentā. Es vēlējos teikt, ka vairākas reizes esmu bijis Rietumu Balkānos un pats savām acīm pārliecinājos par tur sasniegto uh, progresu. 28. martā uh, Josipoviča kungs. Uh, Horvātijas prezidents apmeklēja Lietuvu, tāpat mēs esam tikušies arī ar Bosnijas Hercegovinas un Melnkalnas pārstāvjiem. Lietuvai ir ļoti ciešas attiecības ar šī reģiona valstīm. Mēs ļoti labi zinām uh, viņu basketbola komandas, arī mūsu ekonomiskās saites ir patiešām ciešas un spēcīgas, bet esam ļoti noraizējušies par augsto korupcijas līmeni. Biserko kundze jau ilustrēja vairākas problēmas. Mums ar tām ir jācīnās pēc iespējas ātrāk. Lietu uzskata, ka Horvātija varēs pabeigt iestājas sarunas uh, līdz šī gada jūlijam un uh, jau uh, varēs iestāties Eiropas Savienībā rudenī. Protams, mēs esam priecīgi arī Kosova ir uzsākusi tehnisko dialogu. Eh, diskusijas par Maķedonijas nosaukumu joprojām ir ļoti piņķerīgas. Mums vajadzētu panākt šeit kaut kādu risinājumu. Es domāju, ka tas būtu ļoti noderīgi, ja eh, Rietumbalkānu valsts kļūtu par Eiropas Savienības dalību valstīm. Jā, Eiropas Savienība cieši no šī paplašanāšanās noguruma, ir sevišķi smagi šis nogurums ir skāris atsevišķas dalību valstis. Protams, tas ir viens no galvenajiem paplašanāšanās šķēršļiem. Uh, Mēs esam patiešām gandarīti, ka ir uzsākts vīzu liberalizācijas process. Es domāju, eh, būs ļoti jauki, ka Rietumbalkāna jaunieši varēs eh, Eiropā pārvietoties daudz brīvāk. Un tāpat ir jāpadomā par eh, ceļojumu ceļošanas iespēju uzlabošanu visiem Rietumbalkānu pilsoņiem. Ir pacelt viena zilā kartīte, saka priekšsēdētājs, vai jūs vēlties kaut ko piemetināt, vai jūs vēlties uzdot jautājumu? Bet jūs varat uzdot jautājumu pēc jūsu runas. Vai? Es vēlētos uzdot jautājumu Horvātijas parlamenta priekšsēdētājam, runājot par obligātu referendumu. Vai jūs esat gatavi organizēt šādu referendumu, un vai jūs uzskatāt, ka obligātais referendums uh, rudenī vainagosies ar panākumiem, un vai varat jau nosaukt konkrētu referendumu datumu? Paldies! Hvala lijepa na ovom pitanju. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uzdoto jautājumu. Vai iestājas sarunas tiks pabeigtas jau līdz uh, jūnija mēnesim. Uh, tas ir noteikts rezolūcijā, un tad uh, rudenī, uh, iespējams, uh, oktobrī mēs varēsim organizēt referendumu, protams, pēc vēlēšanām. Mēs esam uh, gatavi organizēt referendumu tad, kad būs noslēgušās sarunas, tātad oktobra beigās. Ja sarunas nebeigsies paredzētajā laikā. Nu, mums ir jāatceras, ka Horvātijā gada beigās ir paredzētas parlamenta vēlēšanas, līdz ar to mums nebūs pietiekam daudz laika vēl papildus vēlēšanām sagatavot referendumu. Līdz ar to mēs uzskatām, būtu ļoti jauki, Eh, ja tiktu ievērots tas kalendārs, kas eh, tika noteikts jau sākumā, tātad pirmām kārtām referendums un tad vēlēšanas. Mēs eh, tad vēlēšanās varēsim vairāk pievērsties tieši iekšliet jautājumiem, jo tos vairs neapēnos šie Eiropas Savienības uzliktie uzdevumi. Un, protams, iestāja Eiropas Savienībā ir tāds jautājums, kurai nepieciešama vienprātība no vispolitisko partiju puses. Uh, Jā, mēs jau uh, sasniedzām vienprātību par iestāju NATO un uh, par iekšlietu jautājumiem, kā arī par aizsardzību. Nu, ja būs uh, kāda kavēšanās, protams, tas ir iespējams. Tie, Eh, kas eh, vairāk eh, atbalsta tieši tādu eiroskeptisko noskaņu, protams, būs priecīgi, ja tā notiks, jo tad varēs, viņu rindas varēs vēl paplašināties. Nu, es nezinu, vai viņi vēl vērsīsies pret. Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā, bet es domāju, ka tas varētu iedzīvotājs sadalīt tādās divās nometnēs, proti vieni balsotu par iestāju Eiropas Savienībā un otri pret. Paldies! Tagad uh, došu vadības grožus uh, Lāslo Kovera kungam. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Es no savas puses gribētu aicināt nākamo runātāju. Priekšsēdētāji, Es vēlētos sveikt jūs abus par uh, šī pasākuma organizēšanu. Ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir ļoti nozīmīgs gan Eiropai, gan Eiropas institūcijām. Taču tāpat tas ir ļoti nozīmīgi Rietumu Balkānu sabiedrībai. Es vēlētos sveikt uh, Horvātijas republiku un arī jūs, Bebiča kungs, par visu, ko Horvātija ir paveikusi savā cīņā pret korupciju. Mēs bieži dzirdam, ka Rietumbalkānu lielākā problēma ir cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju. Runājot par organizēto noziedzību, Rietumbalkānu valstis ļoti labi sadarbojas un nodod eh, noziedzniekus no vienas valsts otrai. Taču, ja runa par korupciju, tad šīs valstis nedarbojas tik efektīvi. Tikai ar vienu izņēmumu. Horvātija ir darījusi visu iespējamo šajā sakarā, tieši tāpēc mums vajadzētu šo valsti sveikt. Un teikt, ka eh, šī Pārtī, kas ir pie varas, protams, nav mana politiskā izvēle, bet jebkurā gadījumā es vēlētos sveikt jūs par visu, ko jūs esat paveikuši cīņā pret korupciju. Ja runa par politiķu statusu, par šo balto kārti, ko mēs dodam serbiešu parlamentāriešiem, nu, to mēs Eiropā tā īsti nevaram saprast. Es vēlētos aicināt eh, kolēģus no Serbijas Nacionālās asamblējas ņemt vērā Venēcijas komisiju un tās rekomendācijas par to, kā cīnīties ar šo situāciju, jo tā nekādā gadījumā nenodrošina ticamību Serbijai vai tās vēlēšanu sistēmai kopumā. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šī problēma tiks atrisināta pēc iespējas ātrāk. Noslēgumā vēlētos pateikt dažus vārdus par Serbiju. Lunačikas kundze jau teica, ka bija ieradušies trīs mēri no Kosovas un trīs arī no Serbijas pašvaldībām. Visi šie cilvēki bija liberāļi, bet es vēlētos teikt, ka ir svarīgi šajā institūcijā uzņemt pašvaldību pārstāvjus. Uh, Buzikungs, man būtu šāds priekšlikums. Mums vajadzētu apbalvot tos, kas ātri rod risinājumus. Mēs visi bijām pārsteigti redzot, cik ātri Kosova atrisināja savu institucionālo krīzi, cik ātri tika ievēlēts jauns prezidents. Varbūt būtu labi uzaicināt jauno Kosovas prezidentu uz Eiropas parlamentu. Tādā veidā varbūt mēs redzētu jaunas sejas, mēs uh, uzņemtu daudz jaunas svaigas idejas, varbūt tieši tas ir vajadzīgs Rietumbalkāniem. Ir jāuzlabo dinamika, ir jādomā par citiem darba veidiem un metodēm. Buzikungs, mēs noteikti jūs atbalstītu, ja jūs iekļautu to priekšsēdētā konferences darba kārtībā, tātad uzaicināt Kosovas prezidentu pie mums. Paldies! Tagad dod vārdu Lordam Treversonam. Priekšsēdētāji, liels paldies! Uzskatu, ka ir ļoti labi organizēt šādu konferenci tieši Ungārijas prezidentūras laikā. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs Eiropas nākotnē. No Lielbritānijas viedokļa vajadzētu teikt, ka visas galvenās partijas Lielbritānijā atbalsta Eiropas Savienības paplašināšanos. Parasti Lielbritānija uzskata par eiroskeptisku valstī, taču ir jāatcerās, ka šī valsts vienmēr ir atzinusi, ka paplašinot Eiropas Savienību, mēs varam nodrošināt uh, mieru un stabilitāti Eiropā. Ja šī paplašināšanās nebūtu notikusi, tad tā nebūtu. Ir jāatcerās, ka Rietuma Eiropā ir baudījusi šo labumu jau ilgus gadus, Centrāla un Austrum Eiropa mm, īsāku laiku. Tieši tāpēc mums vajadzētu dot šo iespēju Balkānu valstīm, lai, varē, lai šīs valstis varētu iestāties Eiropas Savienībā un gūt labumu no cilvēktiesībām, no tiesiskuma un pārējiem Kopenhāgenes kritērijiem. Es domāju, ka Lielbritānijā un arī citās Eiropas daļās ir vairāki jautājumi, kas ir jāatrisina pirms paplašināšanās. Daži jautājumi jau tika pieminēti. Tā ir organizētā noziedzība, migrācijas jautājumi, robežu kontrole. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka šīs politikas jomas tiks atrisinātas pirms notiks reālā paplašināšanās. Taču mums ir jābūt arī pārliecinātiem, ka šī dinamika turpināsies un ka tā neapstāsies. ir pilnīgi skaidrs, ka mm, Rietumbalkānos Bosnijas Hercegovinas jautājums ir īpaši svarīgs, un Eiropai vajadzētu tam pievērst uzmanību. Mēs nevaram kā kontinents pieļaut, ka Bosnija uh, virzās atpakaļ savā attīstībā un nokļūst tur, kur tā bija uh, 1990. gadu beigās. Es uzskatu, ka šis pasākums ir patiešām ļoti nozīmīgs. Tādējādi mēs varam uzklausīt Eiropas parlamentus, varam uzklausīt dalībvalstu parlamentus un varam piespiest šos cilvēkus pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Ja mēs varētu pārtraukt, uztraukties par tādiem jautājumiem kā vidusjūras eh, reģions un vairāk pievērsties Rietumbalkāniem, tad noteikti tas nāktu par labu. Es vēlētos pateikties Biserko kundzei, jo viņas uzstāšanās, manuprāt, bija izcila. Viņa pieminēja daudz svarīgu jautājumu. Un viņa minēja daudz jaunu ideju, ka, kā varētu attīstīt šo reģionu. Es labprāt eh, sanāksmes beigās uzklausītu viņas domas. Biserko kundze. Tas, eh, ko es eh, domāju, ir tas, ka pašlaik Balkānos mēs pieredzam regresiju, tīpaši Serbijā. Mēs redzējām, ka mm, progresīvā partija uzvarēja vēlēšanās. Lai šis reģions varētu attīstīties, ir jānodrošina kandidāta valsts status visām valstīm, neuzstājot uz dažādiem kritērijiem. Kandidāta process ir daudz garāks, tas ir ļoti sarežģīts process. Eiropas Savienība arī piedalās šajā procesā, vadība nāk no Eiropas Savienības puses. Tas nozīmē, ka tiek nodrošināta daudz lielāka kontrole, tīpaši ar institūciju palīdzību, ar um, tiesiskumu palīdzību, ar mm, dažādām interesētajām pusēm. Visas institūcijas Serbijā ir ieinteresētas uh, iestājā Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc eh, visiem šiem pasākumiem, visām šām institūcijām vajadzētu būt pieejamākām eh, Serbijai. Tiek veiktas dažādas pilsoniskās eh, sabiedrības kampaņas, lai Eiropas Savienības ideja izplatītos visā sabiedrībā. Ir jāmobilizē pilsoņi, lai tie pieprasītu no valdības vairāk, lai valdība pildītu savu rīcības plānu un vēl vairāk. Tieši to mēs arī prasām no Eiropas, bet, eh, diemžēl, Eiropas Savienība un it īpaši komisija nav pārāk eh, elastīgas, lai tā uzreiz ielēktu šajā kampaņā. Tieši tāpēc mēs meklējam palīdzību citur. Es domāju, ka varbūt mēs zaudēsim šo iespēju mums vajadzētu izmantot šo iespēju, jo pašlaik eh, Serbijā iedzīvotāji zaudē ilūzijas par Eiropu. Viņiem cerība bija ļoti daudz, bet diemžēl daudz, kas no solītā nav izpildīts. Ir jāatcerās, ka šeit nav runa tikai par valdību, te ir runa par visiem iedzīvotājiem. Tieši šāda veida pieejama man bija prātā tad, kad es eh, domāju par jaunām idejām šajā reģionā. Tas pats attiecas arī uz Bosniju. Lielākā daļa no iedzīvotājiem jūtas eh, bloķēti, viņiem nav iespēja paust savu viedokli, jo etniskā elite ir apstādinājusi šos procesus. Tāpēc es domāju, ka tas patiešām ir liels šķērslis arī Bosnijai. Paldies! Cavērs kungs, Grieķijas parlaments. Paldies, priekšādētāji. Es varu piekrist tām, kas tika minēts. Tika runāts par to, ka šī konference ir ļoti nozīmīga. To es varu tikai un vienīgi Uh, tam es varu tikai vienīgi piekrist. Šie jautājumi mūs, uh, mūsu prātus noteikti aizņems vēl ilgu laiku, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs varam diskutēt par tik svarīgiem jautājumiem. Rietumbalkāni pieder Eiropai, un tie ir jāiekļauj Eiropas tālpā. Ir jāveido līdzīgas institūcijas, kas varētu virzīt uz priekšu šos mēģus un perspektīvas lai Balkānu tautas varētu iestāties Eiropas Savienībā. Attiecībā uz Grieķiju ne tikai šodien, bet arī agrāk ir bijuši dažādi pasākumi, kas tika pildīti dažādu vēsturisku iemeslu dēļ, un te bija runa par Balkānu reģionu apvienošanu. Uh, pirms eh, Balkānu valstis centās iestāties Eiropas Savienībā, bija jā, jāatcerās, ka šeit eh, tautas draudzīgi dzīvoja vienotrai līdzās, neskatoties uz atšķirīgām valodām un tradīcijām. Tomēr nepastāvēja nekādi šķēršļi. Un visiem izdevās eh, dzīvot vienam otram līdzās. 20. gadsimtā bija daudz traģisku vēsturisku notikumu, Un tieši tāpēc mums vajadzētu censties nodrošināt vienotību Eiropā. Taču tajā pašā laikā mums vajadzētu ņemt vērā vērtības, uz kurām ir balstīta Eiropas Savienība. Te ir runa par vienotas telpas izveidi, kur ir kur valda tiesiskums, kur valda demokrātiskas vērtības, kur tiek ievērota kultūra daudzveidība un arī um, konkrētas tautas intereses. Visa šīs vērtības ir jārespektē. Tieši šī iemesla dēļ Grieķija pašreizējā posmā iestājas par to, ka mums ir jānodrošina apvienošanās. Šai ģimenei vajadzētu rast savu vietu lielajā Eiropas Savienības ģimenē. Tika runāts, ka šai procedūrai ir jābalstās uz labu kaimiņu attiecību garu. Un ir jādomā par to, lai visas iepriekšējās vienošanās tiktu ņemtas vērā. Ir jādomā arī par ANO noteikumiem. Ir jānodrošina, lai bijusī Dienaslāvijas republika Maķedonija un Grieķija varētu uh, divpusēji rast risinājumu šai nosaukuma problēmai. Paldies! Tagad došu vārdu Francijas parlamentu pārstāvim, viņš pieteicās. Nē, tā nu kungs. Es tāpat kā mans britu kolēģis, kurš tikko izteicās pārstāvot Lordu palātu, uzskatu, ka Eiropas paplašināšanās ir bijusi veiksmīga un sasniegusi labus rezultātus. Parlamentā šeit esmu pavadījis 12 gadus un esmu pieredzējis, ka Savienība ir paplašinājusies no 15 līdz 27 dalību valstīm. Šie rezultāti ir bijuši patiešām labi un um, tie ir bijuši vēsturiski notikumi. Uh, Es, protams, saprotu, ka Rietumu Balkānu pievienošanās Eiropas Savienībai būs liels izaicinājums, bet tajā pašā laikā tās ir neatņemamas tiesības, kas piemīt jebkurai Eiropas valstī, un Rietumu Balkānu noteikti ir Eiropā. Ir jāņem vērā 49. pāns. Ir jāatcerās, ka šīs valstis vieno viņu um, cīņa pret uh, korupciju, organizēto noziedzību, uh, caurskatāmības ieviešana pārvaldībā un pluralistiskas demokrātijas veidošana, ievērojot cilvēktiesības. Pats pēdējais un arī pats svarīgākais ir miera nodrošināšana šajā reģionā. Mēs visi atceramies asins plūdus, kādi uh, notika 90. gados. Neviens nevēlas, lai kaut kas tāds atkārtotos. Uh, ir jāatcerās, ka man bieži vien ir jāpārliecina sava vēlētāja, ka uh, paplašināšanās Rietumu Balkānu virzienā ir ļoti laba lieta, un bieži vien viņi man nepiekrīt, jo te ir runa par ekonomisko ietekmi, par bēgļiem, par dažādām cilvēku plūsmām uz mūsu valstīm. Taču iestāja ES un iestāja NATO ir šo valstu pamatiesības, un to mums noteikti vajadzētu mm, uzsvērt visos gadījumos. Uh, Pašlaik mēs eh, liekam lielu uzsvaru gan šeit, mūsu parlamentā, gan arī dalībvalstu parlamentos uz eh, tuvo austrumu un Ziemeļāfrikas jautājumiem. Es eh, domāju, ka mani draugi ir Rietumbalkānos, es, piemēram, esmu pastāvīgais referents par Melkāni šeit Eiropas parlamentā. Um, uh, Un tāpat arī saviem draugiem no austrumu partnerības, no Ukrainas šķiet, ka viņi ir nedaudz vīlušies, ka pašlaik mēs runājam tikai un vienīgi par Tunisiju, Lībiju un tā tālāk. Protams, ka šīs valstis ir ļoti nozīmīgas, mums ir jānodrošina stabilitāte šajā reģionā, bet to darot mēs nedrīkstam aizmirst Rietumbalkānus. Runājot par Melnkāni, šorīt es uzdevu jautājumu Laičika kungām, kad mēs saņemsim uh, Eh, skaidru signālu no komisijas par datumu, kad Melkona varēs atvērt sarunas. Pašlaik tā ir kandidāta valsts, bet tā ir tādā kā panīkumā. Mēs īsti nezinām, kas notiek ar šo valsti. Te ir runa par dažādām prasībām, kas tai ir jāizpilda, bet nav nekāda signāla par datumu, kad tiks uzsāktas sarunas. Un cerams, ka komisija to darīs pirms vasaras, lai Melkonai būtu reāla ceļu kārta iestājas virzienā. Es zinu, ka. Uh, konkrēts cilvēks ir uzņēmies eh, atbildību par šīm iestājas sarunām, un es noteikti vēlētos eh, vēlēt veiksmes šai valstī. Tāpat arī eh, es gribētu runāt par Maķedoniju. Es vēlētos vērsties pie Ungārijas prezidentūras, lai tā izmantotu visus savā rīcībā esošos instrumentus, lai rastu kaut kāda veida risinājumu, kas cilvēkiem no ārienes izskatās pilnīgi nesaprotams jautājums. Tātad tas ir šis mākslīgi radītais nosaukuma jautājums. Uh, Tas taču nevar būt normāli, ka vi vienas veselas valsts nākotne ir atkarīga tieši no nosaukuma, ka šai valstī tagad ir jāsauc sevi par bijušo Maķedonijas, repu, Lienaslavijas republiku Maķedoniju. Es tad vēlētos vērsties pie visiem, kas ir iesaistīti šajos jautājumos, lai tie nodrošinātu pēc iespējas ātrāku šī jautājuma atrisināšanu. Ja Viņi jutīsies tā, ka it kā starptautiskā kopiena viņus ir aizmirsusi, tad eh, Skopijai noteikti atmosfēra nebūs jauka. Es vienmēr esmu iestājies par ilgstošu mieru, un es vēlētos uzdot jautājumu, varbūt kāds man var to paskaidrot. Kvartetā tika uzskatīts, ka Zeme ir vajadzīga mieram, lai atrisinātu Palestīnas un Izraēlas konflikta situāciju, taču mēs stājamies pretī šādam pašam risinājumam attiecībā uz Kosovu. Es domāju, ka mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk atrisināt Kosovas jautājumu, sadalot robežas, bet tajā gadījumā šī problēma nekur nepazudīs. Paldies! Švērenkungs pacēla zilo kartiņu. Lūdzu, uzdodiet jautājumu. Priekšsēdētāja kungs, es gribēju sveikt Ungārijas prezidentūru ar to, ka tā organizēja šīs debatas. Pavisam īsi mūsu britu kolēģim gribēju teikt, ka Vidusjūras savienība arī var tikt izveidota. Uh, ņemot pa, paralēli Eiro integrācijas procesiem Balkānos. Šie procesi neizslēdz viens otru. Tālāk, es šeit daudz ko dzirdēju par bijušās Dienvidslāvijas republikas uh, Maķedonijas integrāciju Eiropas Savienībā, taču es personiski uzskatu, ka galvenais pienākums politiskās stabilitātes ies, ieviešanai šajā reģionā uh, ir Serbijas integrācija Eiropas Savienībā. Tā ir prioritāte. Protams, Horvātija arī jāintegrē. Ja Serbija netiks integrēta, tad nebūs politiskā stabilitātes, nebūs miera šajā reģionā, valstīs, kas ir apkārt Serbijai. Šajā bijušajā Dienvidslāvijas teritorijā mēs nevaram visu laiku likt šīm valstīm maksāt par bijušo karu tas nebūtu taisnīgi, ja mēs izvirzītu priekšnoteikumus Serbijai, ka tai ir jāļauj arestēt, apcietināt tie virsnieki, kas ir vadījuši šo te kāru Dienvidslāvijā. Es domāju, ka ir jādara viss, lai ar, Zvie ar Serbiju varētu uzsākt sarunas par iestāju Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies! Gribētu aicināt godātos klātesošos uzdot jautājumus tad, kad viņi ceļ zilo karti, un arī darīt to tikai 30 sekundžu laikā un ne ilgāk. Tagad došu vārdu Krasnīkī kungam, kas pārstāv Kosovas parlamentu. Godātais Buzeka kungs, kolēģi, visu šo gadu gaitā Kosova ir mēģinājusi konsolidēt demokrātisku, tiesisku vāru, tāpat arī politisko stabilitāti savā teritorijā. Neskatoties uz daudzajām problēmām un grūtībām, mūsu ekonomika bija pilnībā sagrauta, un tomēr Kosova ir panākusi būtisku ekonomisko progresu un arī labklājību esam būtiski uzlabojuši infrastruktūru, kas eh, bija sabojāta kara laikā, un tāpat esam arī sākuši rekonstruēt savu valsti. Šobrīd Kosova ir iesaistījusies ārkārtīgi lielā projektā. Eh, tiek būvēts autoceļš, kas savieno eh, Albānijas krastu ar Kosovu, kas iet tālāk uz Serbiju un citām Eiropas valstīm. Uh, Gadu gaitā esam būvējuši, esam uzbūvējuši telekomunikāciju tīklu. Šobrīd cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai piesaistītu investīcijas arī no citām valstīm. Esam pieņēmuši konstitūciju, kas garantē pamatbrīvības pilsoņiem arī minoritāšu brīvības tā aizstāv un garantē. Kosovā visi pilsoņi ir vienlīdzīgi iestāžu priekšā. Mēs esam apņēmušies konstruktīvi sadarboties ar visām kaimiņu valstīm un iesaistīties integrācijā dažādās Eiroatlantiskajās eh, organizācijās. Kosova un tās pilsoņi jūt, ka ir nepieciešams lielāks atbalsts no Eiropas Savienības dalību valstu puses. Mēs vēlamies, lai mums palīdz brīvi pārvietoties bez vīzām. Tādējādi mums būtu iespēja justies kā Eiropiešiem. Mēs vēlamies, lai mūsu iedzīvotājiem būtu tiesības ierasties Eiropas Savienības dalību valstīs. Patreizējā vīzu sistēma no mūsu pilsoņu viedokļa izskatās diezgan mm, pesimistiski. Mūsu pilsoņiem ļoti patīk Eiropas Savienības dalību valsts, un pilsoņi vēlētos integrāciju, vēlētos iespējas brīvi pārvietoties gan cilvēkiem, gan arī brīvu preču apriti. Mūsu jaunieši ļoti dedzīgi vēlas studēt Eiropas universitātēs. Tā ir viena no viņu karstākajām vēlēšanām. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Eva Kirškovska no Polijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Ir stājies spēkā Lisabonas līgums. Lisabonas līgums daudzus gadus ir ticis diskutēts, un šobrīd tas ievieš būtiskas pārmaiņas Eiropas funkcionēšanā. Viena no lielajām pārmaiņām ir tāda, ka preambulā ir minēta brīva cilvēku pārvietošanās, cilvēku drošība un brīvības tiesiskuma un drošības telpas izveidošana. Līguma pantos ir teikts arī tas, ka Eiropa garantē brīvības un brīvas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, tāpat arī brīvu preču apriti. Lisabonas līgumā ir teikts, ka iekšējās robežās nav nekādu vairs pārbaužu, tāpat līgumā ir minēta cīņa pret noziedzību. Tiek mēģināts radīt brīvu, bet atvērtu Eiropu kurā pilsoņi var dzīvot labklājībā un pārticībā. Šī telpa ir kļuvusi aizvien plašāka, Eirojust un Eiropol ir iesaistīti šīs brīvības tiesiskam drošības tāpas darbības izvērtēšanā un tālākajā attīstībā. Lisabons līgums paredz arī to, ka dalību valstu parlamenti tiek vairāk iesaistīti dažādos procesos. Es personiski uzskatu, ka tā ir ļoti pozitīva zīme. Brīvības drošības un tiesiskuma telpa Balkānu valstīs dos iespējas šiem valstīm piepildīt kritērijus, kas tiem ir izvirzīti. Mēs esam uzsākuši politisko dialogu ar šīm valstīm, mums tas ir jāturpina, un galvenā uzmanība ir jāpievērš līdzsvarotai kapacitātes veicināšanai tiesvedības sektorā šajās valstīs. Mēs uzskatām, ka pakāpeniska kandidāta valstu un pirms iestājas valstu integrācija Eiropas Savienībā garantēs stabilitāti visā reģionā. Tāpat laikā mums jāatceras, ka progress šajās valstīs būs atkarīgs no tā, kādus pirmsiestājas instrumentus mēs viņiem piedāvāsim, lai atbalstītu iedzīvotājus izglītības un kultūras jomās. Polija ir gatava uzņemties Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākums nākamajos sešos mēnešos. Mēs daudz ko mācīsimies no Ungārijas prezidentūras. Mēs turam īkšķi par to, lai iestāšanās sarunas ar kandidātu valstīm turpinātos un lai Polijas prezidentūras laikā Horvātija varētu iestāties Eiropas Savienībā kā pilntiesīgs loceklis. Lielas paldies runātājai! Uh. Egyrészt szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak tartom. Priekšsēdētāja kungs, es gribu pateikties visiem runātājiem. Pirmkārt, gribētu teikt, ka, manuprāt, tas tiešām ir ļoti zīmīgi, ka Ungārijas prezidentūra un Eiropas parlaments kopā ar dalību valstu parlamentiem ir izvēlējušies šo tēmu apspriešanai - Rietumu Balkānu tēmu. Manuprāt, Es kā cilvēktiesību komitejas loceklis gribētu pasvītrot to, ka mūsu darbs tiek veikts lielā mērā ar mērķi palīdzēt jauniešiem viņu ikdienā. Mums ir jāskatās uz to, kā uz ikdienas lietām skatās jaunieši, un tieši tādēļ vīzu režīmu liberalizācija būtu ārkārtīgi nozīmīga. Tieši ar šādu metodi mēs varam palīdzēt jauniešiem iekļūt Eiropā jauniešiem no šīm Rietumbalkānu valstīm. Mēs skatāmies uz jauno paudzi. Viņu mentalitāte mainīsies, redzot to, kā cilvēki dzīvo Eiropā, mainīsies attieksme pret viņu pašu valsti. Es uzskatu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs varam vērot veselu virkni problēmu šajās valstīs un šķiet, ka tās nevar atrisināt. Taču, liberalizējot vīzu režīmu, mēs jau būsim daļu no problēmām atrisinājuši. Ja šie cilvēki varēs ceļot, redzēt, kā lietas tiek risināts Eiropā, tas liks viņiem pārdomāt. Tieši tā Eiropa var ietekmēt cilvēku mentalitāti Rietumu Balkānos. Liels paldies! Tagad izte, aicināšu izteikties Šuicis kundz, kas pārstāv Horvātiju. Priekšsēdētāja kungs, es vispirms gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par šīs konferences organizēšanu, kas mums ir ļoti svarīga, un mēs esam gatavi arī apmainīties ar viedokļiem. Un es eh, gribētu izmantot šo iespēju, ka es ar uh, nepacietību gaidu, ka tiesim, iestāšanās sarunas ar Horvātiju pabeigsies jūnija beigās, tad, kad pabeigsies arī Ungārijas prezidentūra. Jāsaka, jūs esat eh, čempioni šajā reģionā un sarunas ar jums ir ilgušas jau sešus gadus, un es ceru, ka ar jūsu pašu arī atbalstu jūnija beigās šis process noslēgsies. Es gribētu pateikties arī jūsu parlamentu priekšsēdētājam, kurš norādīja, ka reģionālā sadarbība ir ļoti svarīga. Tā ir ļoti svarīga mums visiem. Un kā jūs zinat, Horvātija ir atzīta kā līdere reģionā šī jautājumā, un tas ir tikai viens no pierādījumiem. Uh, un uh, mūsu uh, premjerministrs iesniedza mūsu likumdošanas tekstu tūkojumus, lai uh, palīdzētu Melnkalnei un Serbijai nostāties uz Eiropas ceļu. Tā kā mums tiešām ir ļoti svarīgi parādīt, ka arī mēs atbalstam un veicinam reģionālo sadarbību. Uh, Un, protams, arī likumdošana ir ļoti svarīga, tā ir viena no mūsu prioritātēm, un mēs esam pieņēmuši vairāk nekā 520 likumus mūsu parlamentā, jo mēs saprotam, ka bez tiesiskuma, bez cilvēktiesībām, demokrātiskā plurālisma, Bez visām šīm lietām nav iespējams nec brīvais tirgus, nec arī ekonomikas attīstība. Un tā kā šīs sesijas tēma ir uh, Eh, ceļš uz ekonomikas integrāciju, tad es domāju, būtu vietā to pieminēt. Kā jau dzirdējām no mūsu parlamenta priekšsēdētāja, mēs veidojam infrastruktūru savā reģionā. Mēs veidojam koridorus tādus kā 5C no Budapeštas uz Adrijas jūras eh, piekrasti, eh, lai savienotu Eiropu ar Dienvidu Adrijas jūras piekrasti. Un, protams, mēs arī turpinām veidot Adrijas un Jonijas eh, lielceļu, jo tas ir ļoti svarīgi tādēļ, ka bez infrastruktūras nav iespējama ekonomikas attīstība. Mēs saprotam, ka ir eh, jārīkojas atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, to arī darām, tajā pat laikā mēs gribētu vēlreiz apliecināt, ka esam izpildījuši gandrīz visu, Un mēs negribētu, lai šis kļūtu par politisku jautājumu. Tādēļ es gribētu pateikties par jūsu atbalstu mūsu ceļā uz Eiropas Savienību. Šeit izskanēja jautājums par referendumu. Jā. Mēs strādājam pie uh, komunikācijas stratēģijas Horvātijā, un es esmu pārliecināta, ka mūsu pilsoņi nobalsos par Eiropu. Paldies! Paldies! Paldies, un tagad es aicināšu pēdējo runātāju plenāru sesijā. Tas būs Vladimirs Toševs, kas pārstāv Bulgārijas parlamentu. Господин председателю, Bulgārija tvrdu podkrepja Eiropēsta perspektīva. Paldies, priekšsēdētāji. Bulgārija atbalsta Rietumu Balkānus ceļā uz Eiropas Savienību, jo tas nodrošinās arī mieru un stabilitāti reģionā. Mēs atbalstām uh, Eh, šo tendenci, un mēs aicinām Eiropu pievērst lielāku uzmanību Rietumu Balkāniem, jo šis reģions ir ļoti svarīgs Eiropas drošībai. Mēs atbalstām faktu, ka sarunas ar Horvātiju ir pietuvojušās noslēguma fāzē. 23. nodaļas prasību izpildīšana ir ļoti svarīga šai valstī, un tās um, iestāšanās Eiropas Savienībā, es domāju, būs ļoti veiksmīgs eh, signāls pārējām šī reģiona valstīm. Mēs atbalstām eh, bijušās Dievislāvijas republikas Maķedāni, Maķedonijas integrāciju Eiropā, jo uzskatām, ka tai būtu jāpieliek arī lielāks puls, lai īstenotu um, 2010. gada 14. decembra Eiropadomes uh, lēmumu īstenošanu attiecībā uz šīs valsts iestāšanās procesu, kas attiecās uz uh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, ļoti svarīgas būs nākamās vēlēšanas, un mēs ceram, ka šī valsts pievērsīs lielāku uzmanību Eiropas jautājumiem. Bulgārija ir ratificējusi stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Serbiju. Un mēs aktīvi atbalstām uh, Eh, Sērbijas eh, iesniegto pieteikumu Eiropas komisijā. Es domāju, tas ir ļoti eh, svarīgs signāls visam reģionam. Mēs uzskatām, ka Eh, komisāra Fūles paziņojums 25. Eh, martā šī gadā eh, par Serbiju kā potenciālo kandidātu valsti arī būs tāds ļoti pozitīvs signāls, kas attiecās uz Kopenhāgenes kritēriju izpildi. Tad tas, protams, būs vēl viens izaicinājums bijušajām drošības dienestām UDBA būtu jāatver savi arhīvi, lai izkliedētu visas pagātnes ēnas. Mēs augstu vērtējam Melnkalnes eh, pūliņus saistībā ar eh, šo iestāšanās, eh, potenciālās iestāšanās procesu, jo mēs esam pārliecināti, ka Melnkalne var sasniegt labākus rezultātus. Attiecībā uz Albāniju uzskatām, ka tā ir daudz jāstrādā, lai izpildītu Kopenhāgenes kritērijas noslēgumā. Mums vajadzētu atlikt malā Uh, politiskās manipulācijas un vajadzētu rīkoties konstruktīvi, lai Rietumbalkāni varētu pievienoties Eiropas saimēji. Paldies runātājiem! Paldies visiem! Vairāk mums nav laika šīm debatēm. Gribētu pateikties visiem tiem, kas izteicās šajās debatēs, kas klausījās tās. Paldies par ieguldīto darbu. Un tagad es došu vārdu atkal līdz priekšsēdētājiem Budzakam. Uh, well, Dāmas un kungi, man ir neliels paziņojums. Turpmākās divas stundas mēs turpināsim strādāt divās darba grupās. Pirmā darba grupa būs par sadarbības tēmu brīvības, drošības un tiesiskuma jomā uh, uh, sēde notiks šajā pašā zālē. Tā kā, ja jūs esat pirmās grupas dalībnieki, tad jums nekur nav jādodas. Runāsim par robežām, vīzu jautājumiem, migrāciju, kā arī tiesu un policijas sadarbību. Līdz priekšsēdētāji būs Elenija Kopskundze no Eiropas parlamenta un Eva Kirškovskundze no Polijas Seima. Referente ir Doris Pakas kundze, Eiropas parlamenta deputāte. Otrā darba grupa ir pilsoņu integrācijas darba grupa. Tā tiekas telpā 3C50. Tas ir šajā pašā stāvā, trešajā stāvā koridora pretējā pusē. Šī Šīs darba grupas mērķis uh, būs diskutēt uh, par jautājumiem, kas saistīti ar kultūras daudzveidību un integrācijas procesu panākumiem, kā arī par uh, izglītības aspektiem saistībā ar Rietumbalkānu integrāciju Eiropas Savienībā. Līdz priekšsēdētājs ir Žaklīna Galantas kundze, kas ir eh, Bēļģijas pārstāvju palātas deputāte un Jelko Kačina kungs, Eiropas parlamenta deputāts. Referents ir Mihāls Bāla kungs no Ungārijas Nacionālās asamblējas. Dāmas un kungi, darba grupām ir jābeidz diskusijas pulkstens septiņos vakarā, nevis rīt no rīta. Tātad pulkstens 19. Abu darba grupu referenti ir svarīgākās personas, jo jūs tiekat aicināti rīt no rīta nāk klajā ar ziņojumiem, un šo ziņojumu tekstiem ir jābūt izdalītiem arī visiem dalībniekiem rakstiski. ja iespējams, sagatavojot šos ziņojumus angliski vai franciski. Bet, protams, to var darīt arī jebkurā citā valodā. Mēs centīsimies to skot pēc iespējas ātrāk. Pūkstens 19.15. aicinu jūs visus uz kokteļu vakaru, kam sekos uh, furšeta galda vakariņas un tās notiks Jehudī Menuhina zālē, tas ir šajā pašā ēkā, tikai divus stāvus zemāk, var izmantot vai nu kāpnes vai liftus. Tātad pirmajā stāvā. Informācija par to ir atrodama arī jums izdalītajās darba programmās. Liels paldies jums par diskusijām plenārsesijā. Mēs visi tiekamies rīt pulkstens 9.30, bet pirms tam tiksimies 19.15 šovakar. Paldies!